Ladies and gentlemen. Sāksim, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Um, vēlētos paziņot uh, par jauninājumiem no pagājušās nedēļas protokols un teksti, kas tika pieņemti, uh, ir pieejami, vai būtu vēl kādi ierosinājumi, nav. Uh, tā tad apstiprinām.